Please, those colleagues who have something else to do, they should uh, pursue their activities and let us continue. Kolēģi, mēs turpināsim sanāksmi un pāriesim pie nākošā darba kārtības kunga, kas ir doma apmaiņa par globāliem vispārīgiem izaicinājumiem Eiropas ārpolitikā kopā ar mums būs Senoko Landa Būru no nodibinājuma mūsu Eiropa un Kevins Votkins no Eiropas Think Tank grupas par šo jautājumu saistībā ar pētījumiem iesaistot Eiropu pasaulē un ir arī ļoti izaicinoši nosākums, kāpēc Eiropas problēmām ir nepieciešami globāli risinājumi un pasaules problēmām Eiropas rīcība. Es aicinu Landa Būru kungu un pēc tam Valtkins kungu katru izteikties desmit minūšu ilgumā, un pēc tam mēs varēsim pāriet pie jautājumiem. Domāju, ka šodien ir klāt Eiropas think tank grupas pārstāvji, bet tagad dodu vārdu bez kavēšanās Saņanda Būru kungam, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es Vispirms gribētu jūs apsveikt sakarā ar jūsu neseno ievēlēšanu par deputātiem un novēlēt jums vislabākos panākumus šajā ļoti grūtajā darbā, kas ir darbs ārlietu komitejā. Pasaules un Eiropas realitātes pieprasa to, lai parlaments būtu ar vēl nozīmīgāku lomu nekā pagātnēm. Tas pats attiec uz Eiropas Savienības kapacitāti e, būt uz starptautiskās spēles laukuma. E, Delora institūts ir think tanks, jeb domātne, kas strādā pie trim galveniem virzieniem - e, pilsoņi un pilsoņu problēmas Eiropā E, solidaritāti, konkurence, solidar, e, solidaritāti, kas bija dārgi jautājumi Žakam Deloram, un trešais darbības virziens ir lietas, kas notiek ārpus Eiropas Savienības. Jūs sapratīsiet, ka šajā think tankā mēs esam piešķīruši nozīmīgu vietu uh, Eiropas Savienības darbībām pasaulē. Un tas mūs atšķir varbūt no citām institūcijām un citiem think tankiem jeb domātnēm, ir tas, ka mēs mēģinām veidot nepārāk dogmatisku, pār, nepārāk teoretisku un galvenais pragmatisku pieeju. Mūsuprāt, šī think tank aktivitātēm ir jākalpo lēmumu pieņēmējiem, parlamentiem, lai palīdzētu viņiem pārdomāt eh, lietas eh, at, tā kā savulaik to piedāvāja Žaks Delors, Vitorino un citi politiķi, kuri aicināja uh, Eh, pārdomāt eh, fundamentālas lietas ārpolitikā. Tāpat arī tas, kas mūs atšķir no citām institūcijām, ir fakts, ka mēs esam nolēmuši koncentrēties uz vairākām prioritātēm, kuras uzskatām par būtiskām un kuru sakarā mēs uzskatām, ka ir jādomā pār nākotnes politikas jautājumiem. Tāpēc arī šodienas eh, sanāksme, manuprāt, ir svarīga, un mēs varētu šeit eh, arī reaģēt uz notikumiem eh, un pārdomāt notikumus ārpus Eiropas. Mēs pirms Eiropas vēlēšanām sagatavojām manifestu angažēt Eiropu pasaulē, kur mēs analizējam situāciju un priekšlikumus, un tā kā mūsu rīcībā ir visai maz laika, no sākuma man teica 15 minūtes, pēc tam jau 10 minūtes, es ceru, ka priekšsēdētāji jūs man nepārtrauksiet, lai pateikt, ka tas ir tikai 5 minūtes, bet pāriesim pie lietas būtības. Un par lietas būtību runājot. Pirmkārt, banāls konstatējums, ka nu jau ilgāku laiku Eiropa dalībvalstis zaudē ātrumu gan pasaules līmenī, politiskajā, ekonomiskajā, demogrāfiskajā jomā. Tās ir realitātes. To ir jākonstatē. Uh, Otrkārt, mēs konstatējam, ka starptautiskā situācija ir pasliktinājusies pēdējo nedēļu un mēnešu laikā, it īpaši ņemot vērā pie Eiropas robežām galvenokārt dienvidos un austrumos, kur aktuālā situācija vieš nopietnas bāžas. Divi elementi dod iespēju konstatēt, ka ir nepieciešama reakcija, jaunās uh, uh, angažējums no Eiropas puses, lai varētu rīkoties, ņemot vērā politisko realitāti, kas attīstās. Un šajā manifestā Var konstatēt, ka neviena dalībvalsts, neviena no valstīm, lai cik tā būtu liela, nespēja viena pati eh, stāties pretī risinājumiem un piedāvāt, eh, stāties pretī izaicinājumiem un piedāvāt risinājumus eh, tādām situācijām, vai tas būtu arābu pavasars, vai Putina politika Ukrainā, vai tas būtu vispārīgāks vai horizontāla rakstura jautājums. Šobrīd nav Eiropas lielajām valstīm kapacitātes grozīt realitāti Tādējādi pasaulē, kura kļūst eh, pilnīgi noteikti konkurētspējīgāka un arī konfliktspējīgāka, Eiropas dimensija ir adekvāti nepieciešama un ļoti būtiska, lai varētu rīkoties. Un jautājums ir par to, ka tiktu definēta pievienotā vērtība, kuru varētu nodrošināt Eiropas Savienības ārpolitika situācijā, kura ir visai sarežģīta. Ir jābūt reāliem. Pirms dažiem gadiem Žaks Delors sacīja pilnīgi skaidri, ka ir vajadzīgs ilgs uh, politisks un intelektuāls spriedums, lai varētu veidot Eiropas ārpolitiku. Mēs esam ļoti tālu no tā, un mums ir jāpieliek liels darbs politiskajā, intelektuālajā ziņā, lai nospraustu ceļu stabus un veidotu pamatu šim ceļam. Mēs arī, arī apzināmies realitāti, ka īsi sakot, Mastrikts līgums ir izgāzies kas eh, deva, kas sprauda par mērķi izveidot kopīgu ārpolitiku, kas eh, izveidoja veselu eh, rindu ar mērķiem, lai Eiropa varētu rīkoties, tā skaitā aizsardzības ziņā. Lielā daļā tas ir izgāzies, pat ja ir zināms progress panākts, un pēdējā aizsardzības ministru Eiropas Savienības padome parādīja, ka pastāv iespēja virzīties uz priekšu, taču kopumā mēs neesam panākuši to, ko savulaik gribēja līguma rakstītāji. No otras puses mēs varam konstatēt to, ka eh, tas ir nostājas un pretrunas starp dalību valstīm svarīgos jautājumos. Un eh, tas nav nekāds brīnums, ikvienam ir, ikvienam ir sava pagātne, vai tā būtu Francija, Lielbritānija, Vācija, katra valsts ir ar savu vēsturi. Uh, savu realitāti, un tas nozīmē, ka tajā vai citā vietā būs grūtības panākt vienotu nostāju vai virzīties uz priekšu. Tāpat arī, manuprāt, visai nopietni ir tas, ka pietrūkst ambīciju, pietrūkst patiesa līdera lai panāktu virzību šajā jomā vai nu tāpēc, ka viņi nespēja, vai tāpēc, ka viņi negrib, vai tāpēc, ka viņi nav mūsu uh, galveno valstu vadītāju vidū, šiem vadītājiem pietrūkst gribas. Iespējams, ka uh, nepieciešamība labā, vairāk apvienoties, lai stātos pretī ārējām agresijām pēdiņās to liekot, palīdzētu situāciju uzlabot, bet tā ir situācija, ar kuru mēs saskatāmies. Un šajā sakarā un ar to saskaroties, vai mums ir jāpaliek ar sakrustotām rokām, sakot, ka uh, mēs. Uh, paļaujamies liktenim. Un šajā dokumentā, ko mēs esam sagatavojuši, un nākošajam sasaukumam aicinam koncentrēt ārējo darbību piektās konkrētās jomās un uzsākt reformas, kas būtu ne tikai vēlamas, bet arī, kas mūsuprāt ir politiski iespējamas. Protams, grūtas, tomēr politiski iespējamas. Un no šiem jautājumiem. Pirmais, es tos uzskaitīšu ļoti īsi, un jūs aicinu jūs ieskatīties mūsu piedāvātajā dokumentā, bet pirmā joma, kurā mūsuprāt varētu panākt virzību, ir mūsu kapacitātes stiprināšana aizsardzībā un eh, kolektīvā. Un kolekt, aktīva lēmuma pieņemšanā. Decembrī tika lemts par sadarbību, par eh, krīzes pārvaldību, un atsevišķi konverģences jautājumi šeit ir, kas būtu jāpētī sīkāk, lai varētu virzīties uz priekšu. Eh, kopīgās aizsardzības jomā pilnīgi noteikti, mūsuprāt, ir jāieņem spēcīga nostāja attiecībā pret atse, konkrētām valstīm un struktūrām, it īpaši Krieviju. Šis ir izdzīvošanas jautājums, un mums ir jādefinē kopīga pozīcija un jāpieno kopā visi elementi. Bet struktūrētākā veidā sasaukuma laikā mūsuprāt ir jāpārskata Eiropas drošības stratēģija, jo Šis dokuments ir sagatavots pirms eh, gadiem desmit Javier eh, Solana vadībā. Panorāma ir mainījusies, taču mūsuprāt, tai ir jākļūst vienai no prioritātēm nākošajam augstajam pārstāvim izveidot šo jauno stratēģiju. Kas nozīmē ko? Tas nozīmē analizēt esošo situāciju pirmkārt, analizēt esošos draudus, kādi pastāv Eiropas Savienībai, un mēģināt eh, sagatavot eh, potenciālas eh, reakcijas. Taču nav nekādu šaubu par to, ka desmit gadu garumā reliģiskā integrālisma attīstība ir e, mainījusi situāciju. E, tā vairs nav tāda pati, kā bija pirms desmit gadiem. Un mums ir no jaunajā definē aizsardzības stratēģija, ņemot vērā esošo situāciju. Un tas dos mums iespēju e, noteikt prioritātes un veidot atbildīgu politiku ne tikai katrā no mūsu dalībvalstīm, bet arī Eiropas līmenī, un šeit parlamentam būs nozīmīga loma. Un visbeidzot šajā pirmajā jomā, kas ir drošība un krīzes pārvaldība, manuprāt, nav nekādu reālu šķēršu, lai sāktu gatavot valto grāmatu par Eiropas aizsardzību un drošību kad visa pasaule bruņojas, kad mēs redzam budžeta statistiku par to, cik lielas summas tiek veltītas eh, bruņošanās vajadzībām, mēs redzam, ka Eiropas valstis eh, stagnē vai pat samazina šo budžetu, un, manuprāt, ir šīs jautājums jāpārskata. Es nesaku neko vairāk, risinājums ir vienkāršs, bet nepieciešams. Būtu bezatbildīgi nemēģināt to piesaistīts. Otrais elements, kur mūsuprāt ir jāpanāk virzība, tā ir kopīgā enerģijas politika, lai nodrošinātu lielāku drošību un neatkarību, taiskaitā starptautiskā ziņā Eiropas Savienībā. Pirms dažiem gadiem un mēnešiem Žaks Delors piedāvāja izveidot Eiropas enerģijas kopienu, kura, kā savulaik eh, ogļu tērauda kopiena, būtu par pamatelementu, lai atsāktu uh, konkurētspēju, uh, lai varētu sekot enerģijas pārmaiņām un piegāžu diversifikācijām Eiropā. Kā jūs zināt, mēs esam atkarīgi šodien no Krievijas šodien. Šis elements ir ar iekšējiem būtiskiem aspektiem, ir jāizveido iekšējais enerģijas tirgus, bet arī tas varētu būt būtisks elements starptautiskajā politikā avec, uh, un palīdzētu mums konsekventāk sakot saviem mērķiem. Un šeit es domāju par mūsu politiskiem atbildīgajiem, konkrēti Polijas premjeru, kas drīzumā būs Eiropā domas priekšsēdētājs, kurš atbalstīja Žaka Delora priekšlikumu un arī citi. Tā būtu tas būtu viens no soļiem uz priekšu šajā sakuma, sasaukumā, un to varētu arī ļoti labi saprast līdzpilsoņi. Tas bija otrais elements. Trešā joma ir runa par cilvēku resursu jautājumiem un sadarbību šajā jomā un imigrācijas politiku. Tas ir būtisks jautājums Šobrīd mēs redzam dramatiskas situācijas pie Eiropas krastiem. Šodien Eiropa prioritāri nodrošina ārējās robežas un cīnās pret eh, pagrīdes imigrāciju, bet nevaram veidot imigrācijas politiku, kas koncentrējas tikai uz šiem drošības aspektiem. Protams, tie ir svarīgi. Bet ir dubults izaicinājums lai panāktu labāku līdzsvaru starp dalību valstīm un nodrošinātu līdzsvaru cīņā pret nelegālo imigrāciju, palīdzētu nodrošināt patvērumu pieteikumu skatīšanu, un mums ir nepieciešams komunitarizēt šo jautājumu, bet no otras puses ir nepieciešams arī uh, ņemt vērā Eiropas Savienības valstu ievērojamo demografisko norietu nākotnē. Mums pēc dažiem gadiem būs vajadzīgs darba spēks. Un šis jautājums ir jāuzlūko ar zināmu, no zināma attāluma, ar objektivitāti, lai mēs varētu labāk veicināt legālo imigrāciju. Es drīz beigšu savu uzstāšanos. Ceturtais eh, elements, jeb ceturtā joma attiecas uz ekonomiku, un šeit ir runa par, veid, par eh, dinamiskākas Eiropas veidošanu. Mums ir jādomā par robežu atvēršanu pakalpojumiem un precēm no jaunietekmes valstīm un eksportu uz šīm valstīm. Un mums ir jāatrod tam pareizā vieta starptautiskajā tirgu, un šajā sakarā ļoti svarīgs ir transatlantiskais nolīgums. Tuvināt standārtus Eiropas Savienībā un Savienotajās valstīs var būt ar ārkārtīgi spēcīgām sakām E, tirsniecības dinamizācijai un darba vietu veidošanai. Es saprotu, ka šajā sakarā ir daudz dažādu debašu, bet tas ir ļoti svarīgi un ir jābūt e, drosmīgākiem un ambiciozākiem, taiskaitā ar sadarbība ar Āfriku, un Āfrika būs ļoti svarīgs kontinents 21. gadsimtā. Mans laiks aizriet, un tāpēc es uzreiz pārēju pie, pie pēdējās jomas, ko mēs piedāvājam savā dokumentā, kas ir pārskatīts kaimiņa attiecību politiku. Mēs konstatējam, neveiksmi divu iemeslu dēļ. Neveiksmi gan austrumos, gan dienvidos. 2004. gadā es eh, Prodī komisijas laikā strādāju pie pieejas, lai meklētu risinājumus valstīm, kas nevar iestāties Eiropas Savienībā, un tas nozīmēja izdarīt piedāvājumu, lai viņus piesaistītu Eiropai. Tā bija pārāk eirocentriska pieeja. Tas nozīmētu šīs valstis pieņem mūsu noteikumus, visās jomās, zināmās eh, jomās mēs guvām panākumu, taču jākonstatē, ka austrumos situā, situācija bija viena dienvidos ar arābu pa, pavasari, mūsu piedāvājums vairs nebija adekvāts sakot, ka mēs jums palīdzēsim attīstības ziņā, mēs atvērsim robežas atsevišķiem jūsu izstrādājumiem, mēs nodrošināsim lielāku mobilitāti jūsu iedzīvotājiem, nebija pietiekams, lai varētu piesaistīt šīs valsts, kas politiski, vēsturiski e, un vesels rīnas citu iemeslu dēļ nebija interesētas. Tas ir jāskata kontekstā, un vēl jau vairāk. Tāpēc, ka mēs redzam, kā atsevišķas vidusjūras dienvidu krasta valsts - Lībija, Sīrija, kā tajās pasliktinās situācijās, tāpat kas notiek austrumos ar Pūtina nostāju, kas ir kaitēt un nepieņemt normālas attiecības ar šīm valstīm. Šķiet, ka mans laiks ir aizritējis, bet, manuprāt, pilnīgi noteikti ir padziļināti jāpārskata kaimiņa attiecību politika un jāpanāk daudz ambiciozāka pieeja tām attiecībās tām valstīm, kas ir gatavas tuvināties mūsu ekonomiskajiem un sociālajiem modeliem. Tām ir jādara daudz vairāk tādām kā Maroka, piemēram, vai Tunisija, un tām, kuras nevēlas veidot privileģētas attiecības ar Eiropas Savienību, varam tās uzskatīt par trešajām valstīm un viss. Iespējams, ka tas būtu viens no veidiem, kā mēs varētu koncentrēt mūsu pūliņus un mūsu rīkus darbībai. Noslēgumā. Lai gan mums ir jābūt reāliem, ņemot vērā situāciju Eiropas Savienības iekšienē un ārpus tās. Tomēr mēs redzam, ka ir vēl e, daudz iespēju rīkoties, šim nolūkam ir jākoncentrē līdzekļi un arī instrumenti jāizmanto pilnībā. Augstais pārstāvis, komisijas e, priekšsēdētājs, tiem ir jāspēr soļi un līgumi viņiem dod šādas iespējas, kādas tiem nebija pagātnē piemēram, viena un tāpat persona, kas uh, vadīs uh, eh, Eiropa padomis, tas ir ļoti uh, liels solis uz priekšu, tāpat darba koordinācija kopīgi, kopienas politikām, ārlietās, pie kā strādās uh, E, kam sekošu komisijas vispriekšsēdētājs. Mums jādomā par jomām, kur mēs esam spēcīgi. Attīstība, enerģija, transports e, un jāapzinās, ka šie jautājumi tiek risināti bez patiesas koordinācijas komisijas līmenī. Un pēdējais vārds no manas puses atkārtojot jau to, ko es teicu, kas ir mana dziļa pārliecība, ka ņemot vērā esošās eh, grūtības un izaicinājums, ir pilnīgi skaidrs, ka jūs, godējumie deputāti, šajā parlamenta komitejā esat ar lielu atbildību, jo jūs esat mūsu tautu pārstāvji un ka jūsu pienākums ir ziņot mūsu valstīs, ko jūs darāt un kas ir vēlams kas ir vēlams, ko vēlas lielāk, liela daļa mūsu iedzīvotāju, kā to rāda pētījumi. Paldies, un tagad vārds Vatkins kungam. Thank you. Thank you. Lūdzu, jums vārds. Es centīšos ievērot man atvēlēto laiku. Uh, Eh, pirmkārtām es eh, gribētu pateikties visiem, kas ir ieradušies, jo tā ir jūsu pirmā diena darbā, un tā ir tāda kā pirmā skolas diena, un parasti tā ļoti smaga. Bet, nu, varat sevi mierināt ar domu, ka turpmāk būs vieglāk. Es gribētu arī pateikties eh, priekšādētājiem, vicepriekšādētājiem par to, ka jūs esat nolēmuši sadarboties ar attīstības think tankiem. Ja mums nebūtu bijušas šādas diskusijas pirms dažiem gadiem, uh, tad eh, mēs iespējams visvairāk tagad spriestu par tirdzniecību un ārvalstu investīcijām. Mūsu ziņojumā mēs par to mazliet runājam, taču īsnībā ļoti maz. Lielākā daļa, par ko mēs runājam šajā ziņojumā, ir mūsu kolektīvās intereses. Īsnībā tas attiecas arī uz jūsu komitejas prioritātēm ļoti dažādos jautājumos. Domāju, ka Varbūt tas jums šķitīs acīm redzami, bet to vajadzētu atkārtot. Proti, pasaule tagad eh, mainās. Tā mainās ģeopolitiskā un arī ekonomiskā ziņā. Te notiek tādas kā tektonisko plākšņu sadursmes attiecībā uz jaunajiem tirgiem. Un visas šīs atšķirības starp nabadzīgām, bagātām valstīm, starp um, ziemeļiem un dienvidiem, uh, sāk sarukt. Protams, tas nenozīmē, ka nebūtu uh, kontinuitātes uh, problēmās. Mm, vairāk nekā viens miljards cilvēku pasaulē dzīvo ar uh, tikai vienu dolāru 25 centiem dienā. Ir arī milzīgi daudz bērnu pasaulē, kas mirst, tāpēc, ka viņiem vienkārši pietrūkst varības. Tas nozīmē, ka ir ārkārtīgi daudz problēmu, kas ir jārisina. Un nabadzība ir ārlietu politikas jautājums. Tāpat mums arī kļūst arvien skaidrāk eh, šajās eh, attīstības institūcijās, ka tas, ko mēs sākotnēji saucām par attīstības problēmām, īstenībā ir nedrošības problēmas, pārvaldības problēmas, ekoloģijas problēmas. Tās ir problēmas, kas daudzos gadījumos piemīt gan Eiropas Savienībai, gan jaunatīstības valstīm. Tagad daži piemēri. Mūsu apakšvirsrakstā ir runāts par to, kāpēc Eiropai ir vajadzīgi globāli risinājumi. Es gribētu jums lūgt padomāt par vairākām lietām. Jūs noteikti komitejā par to spriedīsiet. Viens no jautājumiem ir ebolas vīrus. Tas ir skaidrs sabiedrības veselības apdraudējums Eiropiešiem, taču šo jautājumu nevar atrisināt um, savādāk kā ievēršot efektīvas medicīnas sistēmas Rietumā Afrikā un nodrošinot ļoti labu starptautisko sadarbību. Tas nozīmē, ka eiropiešu problēmas nevar atrisināt kā savādāk, kā tikai ejot ārpus šī eh, starptautiskā tīkla. Tāpat arī eh, migrācijas krīze vidusjūrā. Eh, tā ir Dienvidē Eiropas problēma. To var skatīt kā plašāku problēmu. Tā ir plašāka problēma, taču vienlaicīgi tā ir nabadzības problēma. Mēs redzam, ka dažas valstis ir ārkārtīgi cietušas no ekoloģijas problēmām. Tāpat arī tās ir nedrošības sekas, dažādu konfliktu izraisītās sekas. Daudzās jomās nav iespējams atrast Eiropas risinājumu, kas netiktu saistīts kopā ar plašāku starptautisko sadarbību. Tieši par to mēs arī runājam savā ziņojumā. Brokkungs, kurš mums tikko pievienojās, uh, Gribēju jūs citēt. Jūs izteicāt komentāru pagājušajā nedēļā pēc tikšanās ar komisāru Georgievu. Jūs runājāt par Ukrainu, taču tas, ko jūs pieminējāt, un es tagad jūs parafrāzēšu, ir tas, ka mums ir visi Eiropas Savienības resursi jāiegūda tajā, lai mēs aizsargātu savas intereses un vērtības. Jūs teicāt, ka ir vajadzīga strateģiska koordinācija šajā darbā. Uh, tieši šāds ietvars arī ir tas, ko mēs vēlamies piemērot un problēmām, ko mēs apskatām savā ziņojumā. Ņemot vērā to, ka es centīšos ievērot savu atvēlēto uzstāšanās laiku, es gribētu ļoti uh, asi nāk klajā ar savu priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka ir jāpārskata politika, ir jāpārskata finanšu instrumenti un vērtības, kas ir vajadzīgi, lai mēs varētu stāties pretī globālajiem apdraudējumiem un lai mēs varētu izmantot eh, globālās iespējas. Mēs argumentējam ar to, ka Eiropas eh, iespējas sevi aizstāvēt starptautiskā mērogā um, efektīvā veidā tiek apdraudētas, tāpēc, ka valdības nespēja rīkoties. Tagad mums ir ļoti laba iespēja stāties pretī šai pārvaldības eh, problēmai. Mēs neuzskatām, ka tā ir abstrakta teorētiska problēma. Tā ir problēma, kas parādās daudz neefektīvākā politikā. Mēs esam identificējuši piecas galvenās jomas šai politikai. Es gribētu jūs aicināt izlasīt šo ziņojumu, um, jo pašlaik nevaru visus jautājumus aptvert. Paskatīsimies uz šiem pieciem jautājumiem. Eiropai ir jākļūst par daļu no globālas ekonomikas, kas nodrošinātu stabilitāti un labklājību visiem. Eiropas pilsoņu labklājība ir atkarīga no mūsu vietas globālajā tirgū un arī no stabilitātes un labklājības šajos tirgos. Taču mēs paskatāmies uz Eiropas politiku tirdzniecības jomā. Tur mēs izmantojam reģionālos tirdzniecības līgumus, kas daudzās nabadzīgajās pasaules valstīs īsnībā nestrādā šo valstu interesēs. Tas nozīmē, ka šeit ir atdalīšanās no attīstības politikas, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, Eh, deficīts šajā jomā eh, kaitē Eiropai, tas kaitē Eiropas ieņēmumiem, un tas vielu resursu noplūdi Zemsahāras Āfrikā. Tā ir kopēja problēma, ko mēs pašlaik nespējam atrisināt ar saskaņot politiku. Klimata jautājums. Landa Būrokungs to pieminēja. Eiropai ir pasaulē viss ambiciozākie mērķi CO2 samazināšanai. Dažos jautājumos eh, ir panākt labi rezultāti klimata sarunās, taču iekšlietu politikā šeit nav nekādu rezultātu. Nevar runāt par 30% samazinājumu CO2 izmešos, ja uh, oglekļa cena uh, izmesi, emisiju tirdzniecības uh, schēmā ir tikai 5 dolāri par tonu. Nav ticamības šajos jautājumos, ja netiek atrasinātas vajadzības Zemsahāras Āfrikā, lai eh, nodrošinātu un piemērotu finansējumu. Šajās, valst, eh, šajos jautājumos visām valstīm vajadzētu sadarboties, pašlaik šādas sadarbības nav. Konflikta ziņā mēs, eh, kā attīstības pētnieki, saprotam, ka daudzi cilvēki pašlaik dzīvo konflikts kartās uh, valstīs, un tieši šie cilvēki arī visvairāk cieši no nabadzības. Mēs zinām, ka šādu cilvēku skaits visā pasaulē dramatiski pieaug. Šajā jomā Eiropa patiešām varētu nodrošināt risinājumus. Eiropas Savienība ir darbojusies kā starpnieks konfliktos, piemēram, tādās valstīs kā Filipīnas un Austrum Timora. Taču ir citas jomas, kur mūsu piekļuve humanitārajai palīdzībai ir atsaistīta no pēckonfliktu restruktūrizācijas. Mēs zinām, ka valstis, kas eh, ir tikko atrisinājušas kādu konfliktu, var ļoti viegli atkal kļūt par konflikta skartām valstīm. Tieši tāpēc šāda pārstrukturizācija ir ļoti svarīga. Mēs zinām, ka ārlietu politika daudzās jomās tiek atdalīta no attīstības politikas attiecībā uz humanitāro atbalstu un pēc konfliktu restruktūrizāciju tādās smagās jomās kā demokratizācija un cilvēktiesības, kas, protams, ir joma, kur Eiropas Savienība, ņemot vērā tās rašanos un dažādas instrumentus, ir ar ļoti lielu potenciālu, un tieši tāpēc eh, tā arī vajadzētu darboties starptautiskā mērogā. Dažos gadījumos tas arī tiek veiksmīgi darīts, citos gadījumos tā nav. Piemēram, Ēģipte. Stratēģiskās un komerciālās intereses zināmā mērā ir nākušas guvušas pārsvaru pār cilvēktiesību apsvērumiem. Zemsahāras Āfrikā uh, Mēs um, mēģinām panākt uh, cilvēku attīstību, taču mēs īstenībā neņemam vērā pamattiesības. Eiropa saskaras ar izaicinājumiem, un proti vajadzētu nodrošināt, lai cilvēktiesības parādītos visos instrumentos, piemēram, tirzniecības politikā, delegāciju darbā, delegāciju darbā visās valstīs, mūsu pieejā, investīciju nolīkumiem un arī citās jomās. Pēdējais, ko es gribēju pieminēt, ir eh, nabadzība un nevienlīdzība. Jau pašā sākumā es norādīju, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīga vienlīdzīgākā pieeja globalizācijai. Tas ir mm, pasaules interesēs un arī Eiropas interesēs. Ja mēs paskatāmies uz lielāko izaicinājumu nabadzības izskaušanā, ir vairākas jomas, kur mūsu rezultāti ir labi. Eh, nabadzības eh, rādītājs samazinās, arī bērnu izdzīvošana uzlabojas, Taču mēs arī zinām, ka šī progresa ātrums samazinās, un mēs redzam, ka daudz kur nevar nodrošināt rezultātu sasniegšanu. Mēs Eiropā saskaramies ar to, ka arī labklājībā, lab, lab, dzīvojot labklājībā, daudz cilvēku tiek piemirsti. Tieši tāpēc vajadzētu padomāt par Lisabonas līgumu un arī citiem aspektiem, tie ir jāņem vērā, lai Eiropa varētu ķerties klāt ne tikai absolūtai nabadzībai, bet arī ļoti lielai nevienlīdzībai tādās jomās kā veselība, izglītība, piekļuva ūdenim un uh, sanitāriem pakāpojumiem. Jau pašā sākumā es norādīju, ka ziņojumā mēs runāsim par pārvaldības izaicinājumiem. Es varētu piekrist ļoti daudzam no, ļoti daudziem um, Landa Būru komentāriem, taču Es gribētu norādīt, ka um, daudzi no mums apzinās saskaņotības problēmas. Tas noteikti nevienam nebūs nekāds jaunums. Taču mums ir pārvaldības struktūra, kas paredz mm, produktivitāti tādās nesaskaņotās politikās. Un tieši tas arī ir mūsu izaicinājums. Eiropas ārējās darbības dienesta mērķis ir nodrošināt lielāku saskaņotību politikā, taču vēl ar vien ir dubulti mandāti. Gan prezidentūrai, gan reālstē pārstāvē ļoti līdzīgi pienākumi. Mums ir 28 komisāri, kas katru nedēļu um, saskaras ar to, ka viņiem ir pienākumu dubultošanās, taču viņi netiekas un nerunā par to, kas būtu jādara Eiropai pasaulē. Šīs iznaicinājums būtu jāatrisina. Divas minūtes, un es teikšu. Augstā pārstāvē un augstajai pārstāvam vicepriekšādātājiem vajadzētu nodrošināt uh, fokusu uz paplašināšanos un drošību. Mūsu ziņojumā mēs runājam par to, ka ir vajadzīga efektīva sadarbība. Ir jānodrošina komisāru apkopošana, tātad viņiem ir jādarbojas tādās kā komandās, strādājot pie tirdzniecības, investīcija, klimata un citiem jautājumiem. Pašlaik mēs redzam, ka Eiropas balss starptautiskā mērogā šajos jautājumos ir ļoti vāja. Uh, Mēs šeit domājam par politiskās kultūras nobīdi un pārmaiņām. Lai nodrošinātu šīs pārmaiņas, Eiropas parlamentam vajadzētu kļūt efektīvākam, lai saglabātu, ka šī koordinētā grupa paliek vienota. Kā jau es minēju, šis arguments ir detalizētāk attīstīts ziņojumā. Es gribētu vērsties pie šīs komitejas, un es gribētu teikt, ka tagad ir ļoti daudz iespēju. Mēs zinām, ka uzticēšanās Eiropas institūcijām visā Eiropas Savienībā rūk. Pēdējā aptaujā ir norādīts, ka tikai vienai trešdaļai iedzīvotāju ir šāda uzticēšanās. Divām trešdaļām šādas uzticēšanās nav. Uzticēšanās zūd tad, kad institūcijām nav rezultātu, un tieši tāpēc mums vajadzētu darboties starptautiskā mērogā. Mēs uzskatām, ka, ja mūsu ziņojumā uh, minētās reformas tiktu pieņemtas, tad uzticēšanās tiktu atjaunota. Un mēs arī panāktu to, kas ir šeit uz uh, man ziņojuma vāka. Mēs nodrošinātu, lai Eiropa globālā mērogā atkal ir redzama. Liels paldies par šiem ziņojumiem. Manuprāt, mums ir jāturpina šīs uh, debats par principiem tur īsā nākotnē un uh, Noteikti šajos ziņojumos mēs eh, radīsim materiālu uzklausīšanai ar eh, nākamo augsto pārstāvi. Un eh, tāpēc es domāju, ka mēs nevaram šeit īstenot ilgas debats, jo mums ir jāpieņem lēmums par uh, Uh, budžetu, un mums ir laiks līdz bez 15.7, un tas nav ilgs. Tagad ir septiņi runātāji, vai mēs varētu katram dot vienu minūti? Vai mums vajadzētu atlikt budžeta balsojumu, bet tas nav iespējams, vai ne? Nē, balsojums ir 12. Let's try in one minute. Miss... Tad pamēģināsim ietilpt vienā minūtē. Brīnskī kungs. Es esmu no Bulgārijas, esmu jauns deputāts Eiropas parlamentā un esmu šeit, jo es esmu Eironos delegācijas biedrs un es biju arī iepriekšējā uzklausīšanā. Un es uh, gribētu izmantot uh, pusminūti, lai uzdot jautājumu Latne Burūkungam. Piektais punkts, ko jūs minējāt bija kaimiņattiecība politika, un es gribētu jums pajautāt par austrumu partnerību. Jūs būtībā runājāt par to, ka mūsu piedāvājums, kā ES piedāvājums, um, nav bijis pietiekam pārliecinošs un uh, nav ticis pietiekam pozitīvi uztverts, jo tas nebija pietiekami spēcīgs, piedāvājot realistisks perspektīvas šīm Uh, valstīm mūsu kaimiņos, ka tās kādreiz varētu iekļauties Eiropas Savienībā. Vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešama Eiropas um, Savienības austrumu partnerības pārskatīšana tādā veidā, ka varētu veidot tādu kā um, sadarbības uh, zonu ar valstīm, kas ir uz austrumiem no austrumu partnerības valstīm un nevis mēģinot uh, tās pietuvināt Eiropas Savienībai, kas uh, šīs valsts tā kā nodala no viņu austrumu kaimiņiem. Paldies! Minute, Jā, viena minūti. Lieliski, ka uh, jūs esat atgriezies, Landvaro kungs. Un jo liels prieks arī Kevinu šeit atkal uh, redzēt, varbūt jūs esat nedaudz pārāk ambiciozs, bet arī pārāk negatīvs savos izteikumos. Runājot par pārvaldības problēmām un klimata problēmām, jā, šie uh, izaicinājumi, tur jums ir taisība, um, bet bieži vien risinājumi rada lielākas problēmas nekā uh, Uh, pašas problēmas. Attiecībā uz šo garo sarakstu, kas ir jāizpilda, ko mēs varam nodrošināt dalību valstīm politiskā ziņā, es izskatīju jūsu analīzi, bet attiecībā uz aizsardzību vai paplašināšanos, ko mēs varētu nodrošināt, lai uh, politiskā ziņā dalībvalstis šīs lietas paveiktu. Šķiet, ka jūs nerunājāt par multilaterālismu, piemēram, tirzniecības jautājumos. Manuprāt, tas ir tāds klasisks piemērs, kur var panākt daudz vairāk, lai aizstāvētu multilaterālismu pasaulē. Šeit nesaskatīju, ka jūs būtu kaut ko izdarījuši. Jūs runājāt par to, ka uh, vajadzētu piešķirt vairāk pienākumu, piemēram, arī šai komitejai, taču uh, te nav runa tikai par kopējo politiku, tas nebūs tāds kopsaucējs. Nu, tas ir tā, tā ir tāda draudzīga kritika. Es izlasīju ļoti lielu interesi jūsu ziņojumu, un man ir liels prieks, ka jūs esat šeit klāt, un mēs varam diskutēt. Uh, uh Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, arī es gribētu no savas puses sveikt, apsveikt Landa Būru kungu. Man bija tas prieks strādāt ar viņu kopā pirms vairāk nekā 15 gadiem, gatavojoties paplašinājumam, un mēs kopā strādājām pie tā, ko, ko mēs šodien saucam par dalību valstīm, bet savā laikā tās bija tikai, tās bija tikai kandidātu valstis. Mēs pavadījām kopā jaukus brīžus, un tas bija periods, kad es daudz ko iemācījos un domāju, ka daudz kas vēl aizvien ir spēkā. Uh, Un ir ļoti svarīgi mēģināt neprasīt no citiem to, ko nevar īstenot pats ar sevi, un ka vajadzētu mazliet pazemības un atzinības taiskaitā savām savu iespēju robežām un vājumam ir reizēm noderīgāk nekā rādīt ļoti cēlus piemērus, bet par kuriem ir labi zināms, ka to nevar īstenot, pats sasniegt pats to nespēju. Citiem vārdiem sakot, es gribu teikt, ka ja mēs gribam gūt panākumus politikā attiecībā pret trešām valstīm, tad vajadzētu izspēlēt vienlīdzības kārtas ar mums un viņiem un nevis vienmēr pa demonstrēt mūsu lielos principus, mūsu lielajos zirgos, it kā mēs būtu vienmēr pati pilnība un uh, viņi nebūtu nekas. Uh, Domāju, ka tā jau, tas jau būtu vesels apsvēr, apvērsums. Un mana pēdējā piezīme ir tā, ka šī vasara ļoti sāpīgi parāda to, cik lielā mērā mūsu institūcijas ir tādas, kas starbojas pienācīgi tad, kad viss ir kārtībā. Bien, Un līdz ko ir kādas problēmas, tās darbojas daudz sliktāk. Sakot to angliski, mūsu institūcijas ir labu eh, laika apstākļu institūcijas. Un krīzes laikos tas parāda to, cik grūti ir tikt galā un cik grūti atrast derīgus risinājumus. Un par to mums būtu jāpārdomā, jo šī mācība varētu būt ļoti būtiska, ja mēs nespējam atrast labas atbildes. Iglesias. Muchísimas gracias. Nākošais runātājs Iglesias. Paldies. Ļoti jauki, ka priekšēdētājiem patīk dziedātāji, kuriem ir tāds pats uzvārds kā man. Jūs um, strādāja domājot, un tas ir ļoti labi. Un jūs eh, mums pavēstījāt pamatā divas lietas. Jūs teicāt, ka Eiropa ir dekadents situācijā un pasauli mainās. Eiropa ir zaudējusi ietekmi, mums ir nepieciešama ārpolitika un kā jūs sacījāt, Eiropa ir po, eh, politisks eh, Eh, rūķītis, eh, ekonomisks gigants un militārs jāntāpiņš. Jūs runājāt, ka ir um, problēmas ar vidusjūru, ar austrumiem, ar, ar um, resursiem un eh, problēmas papildus tam ir trūkums ar vadību, ar konsekvenci, ar pārvaldību, un gribu uzdot jautājumu, vai nebūtu labāk ka mm, mums ir, mēs būtu runājuši par demokrātiju. Šis vārds e, nebija sadzirdams jūs runājot. Jūs runājat par Māstriktu, jū, e, mums ir, piemēram, demo, e, centrālā banka, kas galīgi, kas demokrātiski neatskaitās nevienu priekšā. Uh, Un tāpat jūs nepieminējāt to, ka e, suverēns instruments ir trojka, kas pārstāv trīs institūcijas un nepārstāv nekādā veidā iedzīvotājus demokrātijai, vai jūs neuzskatāt būtu e, jāpalīdz risināt Eiropas problēmas? Paldies, nu grūti ir e, turēties pie uh, vienas minūtes, bet jā, uh, Eiropas centrālā banka tomēr atskaitās Eiropas parlamentam attiecīgajā komitejā. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Panda Burūkungs. Ļoti interesants ir šis ziņojums. Es uh, izlasīju tikai kopsavilkumu. Uh, bet eh, pēc eh, šīs jūsu uzrunas eh, man šķiet, ka ir zināmi punkti, kurus ir grūti apšaubīt, piemēram, tas, ka ir nepieciešams pārskatīt Eiropas drošības stratēģiju, kas tika pieņemta 2003. gadā. Tas ir acīm redzams, tas ir nepieciešams. Bet um, šis ļoti ambiciozais paziņojums, ka asociācijas vai uh, iestāšanās uh, perspektīva nav vairs tik pievilcīga, kā tas bija 90. gadu beigās. Bet ir arī piemēri, kurus gribētu šeit nosaukt. Es tikai vienreiz redzēju vārdu solidaritāte, kad jūs runājat par nepieciešamību tikt galā ar nelegālo imigrāciju. Un otrais punkts. Jūs minējāt uh, ģeopolitiskos izaicinājumus Um, šādas te patiesas problēmas, kurām ir nepieciešama ļoti uh, saskaņot un kopīga rīcība no mūsu puses. Un Krieviju un Krievijas jaunā imperialistiskā politika netiek uzskaitīta šajā katalogā. Protams, uh, zināmās daļās jūs pieminat Krieviju un aprakstāt Krievijas politiku uh, attiecībā uz Ukrainu, bet Ukrainas gadījums ir tikai viens piemērs uh, ilgam uh, periodam, kurā Krievi ir īstenojusi ļoti konsekventu uh, politiku pret saviem tiešajiem kaimiņiem. Un uh, lielā mērā tas skar uh, um, austrumu kaimiņu valstis un arī Dienvidkaukāza valstis uh, uh, vairs neuzskata Eiropas Savienību par tik pievilcīgu. Viņi vienkārši jūtas atstāt novārtā, vai viņi tā jutās. Tātad mums ir uh, ļoti precīzi jānosauc uh, problēma jautājumi. Varbūt, ka dziļāka integrācija nav risinājumu šo problēmu risināšanai. Uh, Mr. Landeburu, Ms. Watkins. Landeburu kungs, uh, Watkins kungs, es uh, lielā mērā piekrītu tam, ko jūs teicāt. Galvenais jautājums ir līdztiesības trūkums um, ne tikai visā pasaulē, bet arī Eiropas Savienībā, un tas ir tieši saistīts ar demokrātiju. Arī nodokļu nemaksāšanas jautājums ir ļoti svarīgs, bet vēl vienu svarīgu jautājumu jūs neminējāt, un tā ir kodola kapacitāte un kodola enerģija. Jo nav iedomājams pašpietiekams enerģētikas tirgus, neatrisinot uh, kodola jautājumu arī enerģētikas kontekstā, ne tikai drošības kontekstā. Un otrs jautājums, kas šeit pietrūkst, ir, manuprāt, mūsu ārējās darbības uh, saskaņotība. Kopējā ārējā un drošības politika un drošības un aizsardzības politika. Manuprāt, tur bija mēģinājumi šādu saskaņotību ieviest pat komisijā. Uh, Tur ir dažādi skaidrojumi, bet tur es neiedziļināšanās. Tātad bija šādi patieši centieni, bet vai mēs varam tiešām rīkoties saskaņoti, ja skatām uh, globāls jautājums, piemēram, drošības padomas reformu un mūsu pārstāvniecību drošības padomē, un tas, kā jūs zināt, ir saistīts arī ar kodoljautājumu. Mr. Chairman. Priekšsēdētāji, Es eh, runāju kā šīs komitejas aizstājējs un attīstības komitejas priekšsādātāja vietnieks. Šis ir lielisks ziņojums, mums ir jāstiprina Eiropas Savienības loma Un, manuprāt, mums vajadzētu koncentrēties uz tām jomām, kurās mēs jau esam vadošie pasaulē - tirdzniecība, attīstība un vide. Un tiešām ir nepieciešama koordinācija. koordinācija. Un Vatkēns kungs runāja par nepieciešamību koordinēt šos jautājumus komisijā. Es domāju, ka parlamentā mēs varētu sākt šajā komitejā izstrādājot pašinstīvas ziņojumu par Eiropas Savienības globālo lomu. Un to varētu darīt eh, labi sadarbojoties ar attiecīgajām eh, komitejām. 50 sekundes. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte scurtă pentru cei doi din stinși. Paldies, priekšsēdētāji. Ir ļoti īsts jautājums abiem mūsu viesiem. Un atsaucos uz Junkera deklarāciju, kurš teica, ka turpmā, tuvākajos piecos gados eh, paplašināšanās tiks pārtraukta. Vai politiskā ietekme šiem paziņojumiem Balkānu valstīm? Rietumbalkānos vai valstīm, kas ir strādājušas, lai ieviestu reformas, es šeit domāju Moldāviju, ir pārdomāta. Moldāvijā drīz būs vēlēšanas. Kā da, būs ietekme Junkera paziņojumiem uz Moldāvijas iedzīvotājiem? You, you, you Jūs teicāt viena minūte un ļoti, ļoti nopietni izskatījāties to sakot, tātad es pieturēšos pie šīs vienas minūtes. Es lielā mērā piekrītu uh, daudziem uzdotiem jautājumiem. Jā, mums vajadzētu uh, tiešām ievērot solidaritātes, pieticības principus. Uh, mums nevajadzētu būt pārāk ambicioziem, bet mums vajadzētu būt tādiem realistiski ambicioziem. Uh, Un, manuprāt, ir taisnība, ka ir daudzas jomas, kurās ir praktiskas iespējas, kas šobrīd netiek izmantotas uh, tieši šo pārvaldības uh, trūkumu dēļ par Ukrainu un Krieviju. Ir diskusijas un uh, Malī, Dienvidsudāna, Centrāla Afrikas Republika ir tādi, tādas valstis, kur uh, trūkstošā sadarbības starp atjaunotni, attīstību un ārējo politiku vājina Eiropas Savienības jomu. Eh, Klimata politikā zināms progress, eh, eh, piemēram, izveidojot Eiropas tīklu, izveidojot CO2 tirgu, kas būtu piesaistīts Eiropas mērķim, tas viss stiprinātu ticamību. Uh, Man ļoti labi patika attīstības komitejas priekšsatātē vietnieka ieteikums par šo ziņojumu, kas uh, precizē mūsu ambīcijas, un tas būtu jāizstrādā sadarbojoties komitejām. Un šāds dokuments varētu būt viens no elementiem jau tajā, par ko mēs runājam, jo tad, kad būtu šāds ziņojums, tad uh, tas būtu skaidrs, ka šos mērķus un politikas var īsteno tikai at, at, izvēloties atšķirīgu pieeju pārvaldībai. Un Havit kungs pareiz teica, ka šis nav laiks, ka tā naivi domāt, mums jābūt praktiskiem. E, tirzniecības politika, klimata politika un e, pieeja darba kārtībā pēc 2015. gada, tās ir jomas, kurās Eiropa var e, sevi īstenot kā globālu uh, līderi, un šāds ziņojums, ko jūs minējāt, varētu uh, būt iespēja Eiropas Savienībai. 2 minūtes 19 sekundes. Minūte. Vienā minūtē. Pirmkārt, paldies par vispārīgajām piezīmēm, kas tās parāda, ka nav vispārīgu dziļu domstarpību šajos jautājumos. Otrkārt, uh, koncentrējoties uz Ovitkunga piezīmi, kā rīkoties, lai politiskā grība iet pareizā virzienā. Domāju, ka Eiropas institūciju loma, vai tā būtu komisija vai parlaments, ir pirmkārt pie, pienācīgi un skaidri analizēt starptautisko situāciju un politisko realitāti, lai um, iz, apgaismotu pilsoņus un arī dalību valsts un valdības, Igleskas kungs. Ir jārīkojas konsekventi, lai īstenot iniciatīvas, ka tās ir nepieciešamas, vai uzsākt pārdomas, lai uzlabotu situāciju. Otrkārt, situācijā, lai būtu vairāk politiskās gribas, vairāk integrācijas, ir nepieciešams nākt klajā ar priekšlikumiem un tos diskutēt ne tikai slēgtos lokos, sinktenkos ekspertu vidū, bet dalībvalstīs, jūsu partijās vai jūsu politiskajās partijās daudz tiek runāts. Manā tai skaitā es arī esmu partijas biedrs. Vai tiek daudz runāts par politiku? mēs varam kļūt ticami tikai tad, ja mēs nākam klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kas palīdz virzīties uz priekšu. Katru reizi, kad Eiropa ir virzījusies uz priekšu, tas ir noticis uz, balstoties uz konkrētiem priekšlikumiem. Tas ir iespējams, tā ir jārīkojas. Un uh, eh, vienīgi atbildīgi, lai esam kungam, nevaru piekrist tam, ka trojka ir viens no lielākajiem darbības instrumentiem parlamentā. Nē, tā nav parlaments, ir daudz nozīmīgāks un nevajag kariķēt vienu uh, uh, grupu, vienu pazīmi. Jūs zināt, ka lielākā daļa no Eiropas pilsoņiem vēlas, lai Eiropa būtu spēcīgāka, lai varētu aizstāvēt mūsu vērtības un konkrēti cilvēktiesības un demokrātiju. Herzlichen Dank. Den Sirsnīgs paldies abiem kungiem. Manuprāt, tas, to jūs iepriekš teicu, ka mēs šo diskusiju noteikti turpināsim, un šāds visaptvarošs ziņojums tiešām ir svarīgs. Varbūt mēs varētu padomāt, kā to varētu pārtūkot tādā politiskā prasību katalogā, un varbūt varētu konstatēt, vai eh, tiešām šāds eh, vairāk komiteju sagatavot ziņojums varētu būt saprātīgs. Un es domāju, ka ir skaidrs arī tas, ka ārlietu politika šobrīd tik ļoti ir atkarīga no ekonomikas un sociālās politikas attīstības un arī klimata jautājumiem, ka eh, noteikti ir jāatgriež pie tādas ciešākas sadarbības uh, Uh, tas ir svarīgi arī mūsu viedokļu veidošanai, un tāpēc mums vajadzētu padomāt par to, kā praktiski izdarīt secinājumus mūsu darbam. Sirsnīgs paldies! Mēs noteikti uzturēsim kontaktus. All the best, Olga. Thank you for inviting us. Well, we appreciate no, let's read it. Thank you. Okay. Ciao. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen jetzt zu der Dargie kolēģi, tagad mums ir jānonāk pie budžeta jautājuma. Mēs gribam balsot rīt 12. Eh, un varbūt referents vēl kaut ko grib teikt. Jā, Balts Citis. Balts Citis kungs. Ah, taip, aš suprantu, kad lai Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka mums ir atlikuši tikai 5 minūtes. Man nav nekādu komentāru. Um, pirmkārt, man jāpasakās visiem grupu, koordinātora pārstāvjiem, ēnu referentiem. Esmu iesniedzis 56 grozējumus un es uh, cenšos samazināt padomus piedāvātos samazinājumus. Uh, Šodien mēs e, gari un plaši diskutējām par dažādām problēmām, un mums ir jāsalāgo mūsu vēlmes un finanšu resursi. Manu viedokli un citu kolēģu viedokli no citām grupām jūs varat redzēt, un man ir prieks, ka mums ir izdevies panākt kompromisu par sarežģītiem jautājumiem. Gribētu pieminēt Predes kunga grozījumu numur 11 par eh, pārstāvniecību Irānā. Tur mums izdevās eh, panākt eh, kompromisu. Es nevaru atbalstīt Lēzingas kundzes grozījumus, kura vēlas pārtraukt finansējumu policijas misijai Kosovā. Un atcelt uh, Frontex, apturēt tātad Frontex aģentūru, uh, aģentūras darbu un gribu uh, fokusēties uz civilām misijām. Šobrīd mums ir vajadzīgi pienācīgi finanšu resursi, lai pildītu savus pienākumus. Ja mēs runājam par grozījumiem, tad var pateikt, ka esam. Uh, panākuši divus kompromisu grozījumus, uh, kur pietuvīt predeskungs par uh, vidusjūras valstīm, un vēl viens ir eh, eh, grozījums par 10 miljoniem Palestīnai. Es atbalstīšu Šākas kundzes priekšlikumu par 05111 pozīciju un 05. 9-2 par Maroku, Rietumu, Sahāru, Izrēlu un Palestīnu. Mums ir nepieciešama lielāka skaidrība par šiem jautājumiem, un es gribētu pajautāt uh, grozījuma autoriem, vai jūs varētu uh, lūdzu norādīt, kurš būs par ko atbildīgs? Kurš būs atbildīgs par šiem grozījumiem? Vēl viens grozījums par uh, pētījumu centru Ukrainā, Harkivā. Uh, ir e, izteikts priekšlikums nomainīt e, nosaukumu, un tam būtu jābūt e, studiju centrām par situāciju Krievijā un Ukrainā. Ja Harmsas kundze piekristu šīm nelielajām izmaiņām, tad mēs varētu šo priekšlikumu atbalstīt. Good, go on. Tai ir būtų tiek, gerimas pirmininkė, dėl. Priekšsēdētāji, tas arī bija viss. Tas bija viss, ko es gribēju teikt par budžeta projektu 2015. gadam. Paldies! Herr Prīda. Prēdes kungs, lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi. Tāpēc, ka būs eh, sanāksim rēnu referentiem. Un mūsuprāt, vissvarīgākais jautājums ar attiecību ar Irānu. Tālāk. Mūsuprāt, ir jāpiešķir pienācīgs finansējums un jāpanāk tas, lai tiktu aptvērtas eh, galvenās prioritātes. Šajā sakarā finansējums krī, eh, krīžu risināšanai kaimiņu apgabalos nedrīkst tikt samazināts. Otrakārt, svarīgs jautājums ir vēlēšanu novērošana, vai šeit būtu jāparedz vairāk nekā 14. gadā. Treškārt, pilotu projekti, kas ir nozīmīgi mūsu prāt projekts, ko vada kolēģis Gālers par kopējo drošības un aizsardzības politiku. Projekts, kur uzsāka bijušais kolēģis Salafranka par e, narkotiku kontrabandu Latīņa Amerikā un tālāk pilotu projekts, ko piedāvā priekšsēdētājs Broks par e, pārejas procesu kaimiņu valstīs, konkrēti Bel eh, Baltkrievijā. Eh, šie procesi ir jānodrošina. Es domāju, ka mēs eh, mēs nu, radīsim vienošanos šiem neatrisinātajiem jautājumiem. Thanks. Paldies. Es domāju, ka tagad ir eh, ļoti svarīgi domāt par prioritātēm. Tas ir īstais laiks to darīt. Domājot eh, par naudu, domājam arī par krīzi un kur izmantot mūsu līdzekļus. Mums ir vairākas krīzes mūsu kaimiņos un uh, Tas ir jāņem vērā. Un man arī jāuzsver Aldes prioritātes, tā ir austrumu kaimiņa attiecība politika, un mēs arī piekrītam uh, līdzekļu, papildu līdzekļu piešķiršanai Palestīnai, jo viņiem ir vajadzīga humānā palīdzība. Un gribu pateikties arī uh, kolēģiem, ar kuriem bija ļoti laba sadarbība. Paldies! I was going to remain silent, but I can't. Uh... Es negribēju neko teikt, bet mm, es tomēr nevaru noturēties nekomentējot Prēdiskunga teikto. Ļoti īsi paldies Balčītis kungam, viņš ir lieliski pastrādājis, tas ir tiešām milzīgs izaicinājums pēc uh, Eiropas vēlēšanām, tagad šis darbs ir ātri jāpaveic un viņš ir ļoti labi strādājis un es domāju, ka arī um, viņš ir atzinīgi jānovērtē. Runājot par Irānu, mēs vēlamies, lai Teherānā būtu pastāvīga delegācija. Es saprotu arī ETP nostāju, jo viņi grib atlikt šo lēmumu. Un uh, tikai tad, ja Irānas sarunas būs veiksmīgas, tad uh, šādu pārstāvniecību izveidot. Bet arī um, tas ir interpretācijas jautājums, kas ir uh, veiksmīgas sarunas. Tātad šeit vienkārši ir interpretācijas atšķirības. Tas priekšlikums, ko mēs izteicām ETP uh, draugiem, ir tas, ka mēs atturēsimies, nevis balsosim pret viņu grozījumu, bet tas nozīmē, ka viņa grozījums tiks pieņemts. Un viņa apsolīja e, neapšaubīt skaitļus vēlākajā grozījumā, un es ceru, ka nākamās sanāksmē tas viss tiks nolēmts. Paldies! Well, uh, unsurprising. Tā nav kungs, jā, nav nekādu pārsteigumu, uh, bet TKR e grupa ir pret jebkādiem. Ja budžeta palielinājumiem Eiropas Savienības ārlietu politikai. Mēs uzskatām, ka ņemot vērā taupības pasākums visās dalību valstīs, mēs principā a, esam pret jau kādiem budžeta palielinājumiem un varētu pat samazināt budžetu, bet mēs saprotam, ka ir tādas īpašas jomas, kā to norādīja viens no kolēģiem, ka, piemēram, austrumu partnerība uh, Un ņemot vērā to, kas notiek tagad ar Ukrainu, humānā palīdzība tuviem austrumiem un uh, Āfrikas ziemeļiem, Sīrijai un Irākai, protams, tas var nest līdzi dažādas budžeta palielinājumus. Bet mēs atbalstām padomas pozīciju samazināt budžetu. Par Irānu. Tas ir ļoti delikāts jautājums un ir uh, spēcīgi argumenti abās pusēs. Es to uh, Uh, pilnīgi pieņēmu, un tomēr mūsu grupa uzskata, ka nav pienācis īstais laiks, tas raidītu uh, pēd, nepareiz signāls Irānai, ja Teherāna atvērtos uh, pilnvērtīga Eiropas Savienības delegācija. Tā pašā laikā ir jāuztur saziņa ar Teherānu, ar valdības iestādēm bet tomēr šobrīd mēs atbalstīsim svītrošanu un atturēsimies nākamajā grozījumā uh, par to, ka, nu jā, nākotnē to varētu pārskatīt, bet šobrīd Irāna, mūsuprāt, vēl joprojām nav pietiekami demokrātiska. Un nav ticami tās uh, solījumi atteikties no savas kodola programmas. Un eh, eh, šādas pārstāvniecības atvēršanu Teherāna varētu uzskatīt par diplomātisko attiecību uzlabojumu, kas tā nav. Jā, eh, frage... Jā, jautājums par prioritātēm. To daudz kolēģi jau pieminēja. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības budžets kļūst aizvien necaurskatāmāks un uh, visu laiku tikai aizvien vairāk tiek vērsts uz militarizāciju, tiek ieguldīts bruņojumu pētniecībā un nodrošinot ģeostrateģiskās intereses, bet tas notiek uz humānās palīdzības un attīstības palīdzības rēķina. Un skatoties no šī skatu punkta, mūsuprāt, būtu šeit uh, samazinājuma potenciāls un uh, tā pašā laikā arī jautājumu, kur būtu finansējums jāpalielina. Un tāpēc arī mūsu uh, grozījumi nebija iespējams tos grozīt. Tātad stiprināt šos instrumentus, kas veicina Uh, konflikts nav pieņemams. Tā pašā laikā mēs uh, pieprasām attīstības palīdzības, uh, humanās palīdzības un atbruņošanās palīdzības finansējumu. Un arī palestīniešu teritorijām, protams, ir jāpalielina finansējums. Paldies! Sirsnīgs paldies! Un es tagad esmu sapratis, ka Eiropas institūti ir eh, stabilizējoši. Nē, tas bija sta sarkastiski, nevis cīniski domāts komentārs. Predes kungs, vai jūs gribat izteikties vēl par Hovid kungu teikto? Nē. Tad eh, tas noskaidrosies rīt balsojumā. Man ir vēl viens jautājums par šo te Harmsas kundzes uh, Eh, grozījumu par Eiropas centru uh, Krievijas pētījumiem Čarkivā. Kā tad šo uh, institūtu saukt Krievijā? Ukraiņu pētījumu vai arī Krievijas pētījumu centrs? Varbūt kāds man varētu sniegt atbildu šo jautājumu līdz rītdienai. Tas vienkārši tāds loģikas jautājums. Ich bedanke mich sehr Sirsnīgs paldies! Rīt tiksimies 9 no rīta ar Itālijas ārlietu ministru. Visiem jauku vakaru un paplašinātājs prezidijas rīt 8. Ich schlage diesen Titel vor, Center for Ukrainian and Russian Relations. Ja.